Darbie kolēģi, ar nelielu kavēšanos paziņoju sēdi par atklātu. Bija jāsagaida apstiprinājums no biroja par to, ka kompromisi, par, līdz kuriem mēs bijām nonākuši, birojai pieņemts. Tas ir izdarīts. Un apstiprinošais dokuments ir saņemts. Jūs bijat klāt, varat apstiprināt. Paldies! Ja iebildumi nav, tad uzskatīsim, ka darba kārtība tiek apstiprināta. Darba kārtības saturs kopumā ir rodams pielikumos numur 1 un 2, kas drīzumā tiks likt uz balsošanu. Norāda, ka ka 21. marta koordinātoru lēmumi ir iekļauti sanāksmes eh, mapē, un, ja iebildumi nav, tad aicinu tos apstiprināt. Tagad, pirms mēs pāriem pie balsošanas par parlamenta budžeta projektu 2019. gadam, es došu vārdu Eiderai Gvardiesabalai, kur izteiksies par Katerpilāra dosieju un Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu Eidera. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi izteikšos, jo mums ir samērā garš balsojums, un kā jau sacīja tikko priekšsēdētājs, mums ir jauns lūgums jauns pieteikums globalizācijas pielāgošanās fondā, to ir nosūtījušas Beļģijas lēmē iestādes attiecībā uz Katēra Epilāra rūpnīcu. 2015. gadā jau bija pieteikums par 130, par 1000 30 personām atbrīvotiem no darbas. Šī gada pietiekums ir lielāks pār 2287 cilvēkiem, kas ir atlaisti no darba, kur šī, šeit ir runa par e, papildus summu vairāk nekā 4 miljoni, kopā ap 7 miljoni. Uh, un šo atlais, atlaišanu pamato lielākas ražošanas izmaksas, tēraucena pieaugums, e, konkurence ar Ķīnas tirgu. Bet arī jāpasvītro tas, ka šis uzņēmums, neraugoties uz to, ka ir atbrīvot no darba 2287 strādājošie, bija ar pozitīvu bilanci un bez zaudējumiem. Tāpēc Tas ir vairāk biznesa lēmums. Un neraugoties uz to, un neraugoties uz to, ka mēs esam pret šādu veidu slīkšanu un atlaišanu no darba, domāju, ka mērķis izmantot globalizācijas fondu ir atbalstīt strādājošos, lai viņi varētu maksimāli drīz atgriezties darba tirgu. Tāpēc ir paredzētas pieca veida darbības šiem strādājošiem. Pirmkārt, atbalstīšana darba meklēšanā, otrais izglītošana, trešais šais uzņēmējdarbības apguvi, ceturtais eh, subsīdijas uzņēmumu veidošanai un eh, piektais finanšu atbalsts izglītībai, darbmeklēšanai un citām aktivitātēm. Viens temats, kas jāpasvītro, manuprāt, svarīgs, ir tas, ka globalizācijas fonds ir paredzēts ne tikai šiem strādājošiem, kas ir zaudējuši darbu, bet arī palīdzēs 300 jauniešiem, kuri šobrīd ne, nemācās, nestrādā, neapgūs profesiju, un viņi varēs arī izmantot šo te globalizācijas pielāgošanās fondu. Lūk, īsumā tas ir viss no manas puses. Paldies! Ederai Gvardijai Zabalai vēlējās izteikties Žerārs Deprē. Paldies, priekšsādātāji! Pirmkārt, es vēlos pateikties Ederai Gvardijai Zabalai par kvalitatīvu ziņojumu un es aicinu visus kolēģus balsot par šo ziņojumu. Īsos vārdos pasvītrošu, cik šis dosie ir svarīgs. Skaterpilārs ir strateģiski svarīgs uzņēmums Šarlervā reģionā. Šarlervā ir piedzīvojis ļoti daudz rūpniecisku pārstruktūrēšanos, viņi zaudēja e, metalurģiju, ogļrūpniecību. Tas ir reģions, kurā nodarbinātības līmenis ir tikai 52%. Jūs varat iedomāties, ko tas nozīmē. Un IKP NO provincē ir krietni zemāka nekā vidēji Eiropā, lai gan mēs atrodamies pašā Eiropas centrā. Šie notikumi reģionā bija dramatiski. Reģions jau piedzīvoja restruktūrāciju 2014. gadā, kad 1400 strādājošie tika atlaisti, pēc tam parādījās cerība, jo 2015. gadā atgriezās cerības 2016. un 2017. gadā Eh, Savienoto valstu multinacionālais uzņēmums paziņoja par slēgšanu bez iepriekšējas saskaņošanas ar Bēļģijas lēmēju iestādēm līdz ar to reģionā tādī kataklizma. Un neraugoties uz struktūrālām grūtībām, vietējās un reģionālās struktūras mēģināja izveidot programmas, lai pārkvalificētu strādājošos un mēģinātu atrast viņiem darba vietas. Līdz ar to, kolēģi, es domāju, ka šis ir dosjē, kurš var tikt uzskatīts kā paraugs globalizācijas eh, seku apzināšanai un arī atspoguļo to, eh, kādās grūtībās nonāk cilvēki un cik tas ir grūti akceptējams. Šis ir otrais vilnis pieprasījumiem eh, no Caterpillar puses. Desovska kungs. Děkuji, pane předsedající. Já bych uh, asi věcně souhlasil s tím. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu piekrist pēc būtības sacītajam, bet arī es gribētu norādīt, ka mūsu nosūtītais finansējums tiks tērēts uh, ļoti prasmīgā veidā, galvenokārt izglītībai un strādājošo sagatavošanai. Visjaunākajiem tas palīdzēs veidot startupus, un būtisks elements ir Valonijas valdības iesaistīšanās tajā, lai šīs aktivitātes tiktu līdzfinansētas. Tāpēc es domāju, ka šis ir ļoti svarīgs aspekts. Es uzskatu, ka šī summa nav nederīgi tērēta un tā palīdzēs integrēt bijušos strādājošos no Caterpillar bedīs darba tirgū. Paldies! Paldies! Es neradu citus runātājus un noslēgumā varam uzskatīt, ka viss ir pateikts. Precizēju, ka pēc šīs viedokļa apmaiņas grozījumi būs jāiesniedz līdz 18. aprīlim pulksten 12. tātad trešdienas pēcpusdienā un Budžeta komisija balsojums notiks 23. aprīlī un plenārsēdē balsojums ir paredzēts 3. maijā. Tā būs mini plenārsēde Briselē. Un tagad mēs varam pāriet pie budžeta projekta parlamentam saskaņā ar Paula Rūbiga ziņojumu. Aicinu ievietot balsošanas kartes iekārtās. Ja lai notestētu balsošanu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Bien. Alors, nous avons... Vispirms pielikums numur viens par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pielikums numur divi par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk vesela rinda ar grozījumiem. 12, 13, 14 atkrīt, jo birojs ir pieņēmis savu tekstu. 15. grozījums par pret atturas. Noraidīts 16. par pret atturas. Noraidīts. 21. 22. par pret atturas Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Vai Izabelē tomēr ir kādas grūtības? Iekārta darbojas, nedarbojas. Ça marche? Est-ce que tu as éclos? Beidzam balsot. pieņemts 24 balsis par, 13 pret. Tie bija grozījumi numur 21 un 22. Tālāk 23. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 24. atkrīts, 25. par, pret, atturas, pieņemts. 26. par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 1 par pret atturas pieņemts. Pārējām tālāk pie 32. grozījuma par pret atturas noraidīts.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 43. grozījums. Amendment 43, qui est pour par pret atturas pieņemts, noraidīts, atvainojiet, saka priekšsēdētājs 44. par pret atturas, noraidīts 45. par pret atturas, pieņemts 46. par pret atturas, pieņemts 47. par pret. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 22 balsis pret un tikai 14 par 48 grozījums par pret atturas noraidīts. 104 par pret atturas pieņemts. 49. ar mutisko grozījumu par pret pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21 balss par 15 pret. 50. atkrīt, 60. atkrīt, tālāk 51. par. Pret atturas pieņemts. 59. atkrīt. 52. ar tehnisku mutisku grozījumu par. Pret apturas pieņemts. 53. par pret apturas noraidīts. 54. par pret atturas noraidīts. P 55. par pret atturas pieņemts. 56. par pret atturas noraidīts pieņemts 57. par pret atturas pieņemts. 114. atkrīts, 58. tāpat, tālāk 61. par pret atturas pieņemts. 62. ar mutisku grozījumu divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas izskatās noraidīts. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19 pret 17. 63. grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pārbaudām elektroniski. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, vēl viena balss pietrūkst. Vai visi ir nobalsojuši? Tādā gadījumā beidzam balsot. Pieņemts 19 pret 15. Nākošais ir rūpīga Paula Mutiskais grozījums par 25. paragrāfu par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts par 18 pret 20 balsis. 76. grozījums par pret pārbaudām elektroniskas 76. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Vēl viens nav nobalsojis. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 pret 14. 77. par pret atturas noraidīts. 78. par pret atturas noraidīts. 91. par pret atturas noraidīts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 82. ir izņemts. Nākošais ir mutiskais grozījums, ko ir iesniegusi Eidara Gardies Sabela un sociāldemokrāta grupa par. Pret. Atturas. Pārbaudām. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vēl divi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. pieņemts 18 pret 16. 90. grozījums par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums, kur iesniedz Pauls Rūbiks. Divdesmit septiņā paragrāfs par pret atturas. Izskatās noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ar 21 balss pārsvaru pret 15. 92. par. Pret atturas noraidīts. 93. par pret atturas pieņemts. 94. Mutisks grozījums, ko ir iesniegusi sociāldemokrātu grupa par pret atturas. Pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vēl viens nav nobalsojis. Beidzam balsot. Pieņemts 21 balss pret 15. Nākošais 95. par pret atturas pieņemts 96. par pret atturas noraidīts. 97. par pret pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Es redzu, ka 40 kartes ir ievietotas un 38 ir balsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts 12 pret 24. 98. par pret. Atturas noraidīts. 99. par pret. Atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret. Atturas pieņemts. 102. ar mutisku grozījumu iesniedz sociāldemokrātu grupa par, pret, atturas pieņemts. 105. par, pret, atturas pieņemts. 106. par, pret Vai vēlaties pārbaudīt? Pārbaudām 105. Sākam balsot. 105. Ir viens no tautas partijas pārā, par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts 23 balses pret 14. 106. grozījums par pret atturas pieņemts. 107. par pret atturas pieņemts. 108. atkrīt, 109. atkrīt, tālāk 110. par pret atturas pieņemts. 111. atkrīt. 112. par pret atturas izskatās pieņemts. Tālāk apsvērumi. Pirmais grozījums par pret atturas nav īsti skaidrs. Sākam balsot, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 9 pret 27. Celiet rokas, lai es varu pārliecināties. Otrais grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas pieņemts. Sestais. Pārbaudām piekto. Sākam balsot piektais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts 24 pret 14. Atvainojiet, un tagad sestais, septītais, astotais ir vienādi par, pret, atturas, pieņemts. Devītais ir tehnisks grozījums, kas nav jāliek uz balsojumu. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad izteiksim savu balsi personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 33 balsis par, 5 pret, atturējušos nav. Apsveicam referentu Paulu Rūbigu. Un Darbie kolēģi, tie, kuriem mm, ir sirdsapziņas pārmetumi, ka viņi nebija budžeta kontrolas komitejas sanāksmē, ziņoja, ka šobrīd šī sanāksme notiek stāvu augstāk telpā VIK 200. Tālāk vai ir dažādi jautājumi? Dažāds jautājums neredzu. Tādā gadījumā sēdi beidzam.